tēmas ir iekļautas arī G20 darba kārtībā. Paldies! Yes, Paldies, komisāras kundze! Līdz ar to arī šīs debatas ir beigušās un rezolūcijas projekts par to balsojums notiks rītdien pusdienlaikā. Nākamais punkts darba kārtībā ir lauksaimniecība. un starptautiskā tirzniecība. Ziņojuma referents ir papastāmkos kungs. Tātad lauksaimniecība un starptautiskā tirzniecība. Lūdzu, četras minūtes vārds referentam. Paldies, priekšēdētāji! Šobrīd Eiropas Savienība runā par to, kā reformēt kopējo lauksaimniecības politiku un mēs redzam, ka lauksainiecības politika un tirzniecības politika ir, uh, nav tik labi saskaņotas, kā tas varētu būt. Protams, ka Eiropas Savienība vēlas drošus un kvalitatīvus lauksainiecības produktus, kuru ražošanā ņemts vērā arī vides normas. Tāpēc arī loģiski gaidīt ka arī tas, šīs pašas prasības tiek attiecināts arī uz importētajiem produktiem, bet pārunās ar Startautisko tirdzniecības organizāciju Eiropas Savienība joprojām nonākusi tādā defensīvā lomā. Tā cenšas aizstāvēties un nespēja panākt, lai ņemtu vērā tās viedoklis un uh, netiek ņemtas vērā arī tās intereses. Atšķirībā no mūsu konkurentiem mēs redzam, ka uh, eksports no Eiropas Savienības lielā mērā iet mazumā. Mēs esam samazinājuši eksporta subsīdijas, turklāt darījām to vienpusēji, un mūsu uh, konkurenti izmanto subsīdijas, turklāt arī izmanto citus uh, Uh, eksporta veicināšanas instrumentus. Eiropas Savienība pamazām kļūst par lauksainiecības ražojumu importētāju no trešajām valstīm, un Eiropas komisija šobrīd ir izteikusi tādu ļoti izdevīgu piedāvājumu lauksaimniecības uh, attīstībai, bet līdz šim neattīstītās, ne arī jaunatīstības valstis nav atbilstoši reaģējušas uz šo pasākumu, uz šo piedāvājumu. Un tagad Eiropas komisija ir iecerējusi orga, organizēt un arī turpināt pārunas, divpusēju raksturu pārunas ar dažādām valstīm. Tam visam būs noteikts iespējas, noteikta ietekme, uz lauksaimniecību, uz lauksaimnieku situāciju Eiropā. Komisārs kundze, mēs gribam jūs lūgt, lai Eiropas Savienībā tiktu saglabāts lauksainiecības multifunkcionālais raksturs un arī, lai tiktu saglabāts uh, mūsu tradicionālais uh, lauksainiecības ražojumu ražošanas modelis. nevajadzētu arī izmantot šo jautājumu par atbalstu lauksaimniekiem kā attaisnošanos, par, at, kā attaisnojumu tam, ka nav pietiekama pieeja tirgumu vai netiek piedāvāti pietiekami kvalitatīvi pakalpojumi. Ir jādomā par alternatīviem piedāvājumiem, un tagad mēs aicam, aicinām komisiju uh, Uh, uzstāties aktīvāk un izmantot mūsu konkurences priekšrocības, jo mēs spējam saražot ļoti kvalitatīvus produktus. Ir vairāk uh, jāparūpēs par to, lai geogrāfiskās izcelsmes norādes tiktu aizsargātas un divpusējās um, pārunās ar tirzniecības organizāciju mums vair labāk izdotos aizstāvēt savas intereses. Šajā nozarē ir iesaistīti ļoti daudzi dalībnieki, un runa ir nav tikai par tirgus ekonomikas principiem. Galvenais uzdevums ir um, apvienot uh, tirzniecības politikas intereses ar lauksaimnieku, ar ražotāju interesēm, un tirzniecības uh, politikas komponente ir jāizmanto, lai panāktu lielāku saskanību starp lauksaimniecisko ražošanu un šo produktu tirzniecību. Ir jāsaskaņo gat ārējie aspekti ar iekšējiem un jāpanāk līdzsvars starp Eiropas Savienības iekšējām un ārējām interesēm. Runa ir par to, kā mēs piedalāmies pasaules tirdzniecībā, gan divpusēji, gan daudzpusēji. Paldies! Paldies! Jūs tā kā es nevarēju jūs pārtraukt, bet jūs pilnībā izmantojāt jums atvēlēto laiku. Tagad ir um, brīvais mikrofons, ir daudz runātāju. Magines skundze. Thank you, President. Um, can I say... Paldies, priekšsēdētāji šīs debatas patiešām ir ļoti svarīgas. Es gribētu pateikties referentam. 30 īrijas eh, lauksaimnieki ir izgājuši Dublinas ielās, kur viņi ir gatavi eh, palikt un eh, protestēt pret esošo situāciju, jo šis ziņojumā tiek atspogļot arī mūsu neapmierinātība, mūsu lauksaimnieku neapmierinātība, patērētāja neapmierinātība par Eiropas Savienības eh, pārtikas politikas eh, neatbilstību starptautiskās tirdzniecības politikai. Daži cilvēki uzskata, ka eh, šeit teiktais ir pārspīlējums. Tomēr, ja raugamies, piemēram, no īrijas Um, lielopgais audzētājiem, jūs sapratīsiet, ka tādējādi tiek um, pilnībā sagrauta viņu dzīves vide, kas attiecās uz um, Brazīlijas uh, lielopu gaļas rādīto CO2 emisiju, tad tās emisijām, tad tās ir daudz, daudz lielākas nekā to ir radījuši, piemēram, mūsu lielopgais audzētāji. Paldies, Pirilo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropā ir eh, noteikti nepieciešams eh, rast eh, līdzsvarots risinājums. No vienas puses mums ir jāsaglabā lauksamniecība dalībvalstīs, no otras puses mums ir arī tirdzniecības politika ir jāvar veidot tiešām starptautiska. Mēs esam saistīti ar pasaules tirdzniecības dinamiku bet mums arī mūsu lauksaimniekiem ir jāsaklabā viņu joma, rīcības spēja, mums ir arī jāņem vērā, kāda nodarbinātība ir lauksaimniecība, kādas attīstības iespējas ir lauku apvidiem. Mums ir arī mūsu lauksaimniecības produktu kvalitāte jāsaklabā. Tas pats arī ņemot vērā nolīkums ar trešajām valstīm, lai būtu vienāda kvalitāte veselības normām. Uh, un dzīvnieku labklājības normām. Paldies, Perijo kungs, Fereģas kungs. Paldies, priekšēdētāji. E, šis ziņojums ir, e, tajā ir minēti daudzi piemēri par to, kādas e, nevēlamas sekas ir pasaules tirniecības liberalizācijā, ja runa par tirniecību ar lauksimības produktiem. Uh, lauksaimniekiem šeit ir uh, varbūt uh, tādas intereses uh, un ir jāņem vērā arī ļoti liela uzņēmumu intereses arī pasaules tirniecības organizēties sarunās, bet mums tagad jāizdara ne, nepieciešamās secinājumus. Pasaules tirniecībai ir jābūt tādai papildinošai un ne tikai savstarpēji atbāstošai un ne tikai jākoncentrējas uz konkurenci starp ražotājiem. Mums ir jāraugās, lai lauksaimniecība tiešām izdzīvotu un nodrošinātu pārtiks produktus. Mums ir arī jāveido tāda plānošana, bet nevajadzētu uh, pieļaut pilnīgi anarhisku brīvu pasaules tirgu. Tas ir noteikti nepieciešams, un tas ir arī ziņojuma mēķis un galvenais saturs. Paldies, Ferēras uh, kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, kā citi kolēģi. Es gribu arī teikt referentam un runāt par pārunām ar, Friday, ar um, par šo pārunu raundu, kurā runa ir arī par um, lielopu uh, audzētājiem īrijā. Šis sektors ir ļoti nozīmīgs īrijai. Tas pieauga arī krīzes laikā un turpmāk iespējams, ka tas būs tieši tas, uz ko balstīsies mūsu privātā sektora attīstība. Un, uh, Merkozūr uh, pārunu rauns apdraud šo sektoru īrijā, arī manā vēlēš, vēlēšanas apgabalā. Paldies, uh, Šons Kelijs lūdzu. Paldies, kā citi īru kolēģi, es ļoti raizējos par to, ka mūsu šīs lauksaimniecības sektors tiek upurēts multinacionālo uzņēmumu interešu vārdā, un tas ir redzams arī pārunās ar Merkozūru. Um, mēs varam runāt par kompensācijām, bet nevar kompensēt uh, Uh, sabiedrībai tādus zaudējumus, ko radītu šī sektora sagraušana. Tas ietekmēs lauku reģionus ļoti, ļoti smagi. Un, uh, visi jautājumi attiecībā uz produkcijas standartiem, uz drošību, tos noteikti ir jāapspriež attiecīgajās pārunās, lai šis sektors Eiropā varētu pastāvēt. Paldies, Tarabellas kungs, lūdzu. Jā, es vēlos vispirms uh, pateikties kolēģim Papastamkos par viņa ziņojumu augstā kvalitāti. Šeit runa ir par pamatkritērijiem un runa arī par to, ka Eiropas Savienība sarunās eh, tai vajadzētu ņemt vērā ne tikai šos tirniecības aspektus, bet mūsu lopkopji ir pakļauti ļoti stingrām normām, it īpaši, kas attiecas uz ilgspējīgu ražošanu, dzīvnieku labturību un tas viss tiek uzupurēts, uh, upurēts uh, tirniecības sarunās, uh, ir konkurences kropļošana tīpaši sarežģinājumā ar trešajām valstīm, kas produktus ieved Eiropas tirgū, un normas vienmēr tur netiek ņemtas vērā. Tādēļ es domāju, ka komisijai un arī parlamentam vajadzētu Merkosūra nolīgumam pievērst ļoti lielu uzmanību. Šeit runa ir par lopkopību, bet ir runa arī par visiem lauksaimniecības produktiem. Ter, paldies Terebēls kungam. Sikierska kungs. Paldies. Tirzniecības liberalizācija globālā mērogā ļauj gūt labumu daudziem iesaistītajiem partneriem, bet dažādā apjomā. Bet mēs runājam par īpašu situāciju, uh, par to, vai kvalitātes prasības un standarti ir ievēroti, vai tomēr pirmām kārtām izšķirošais ir produktu zemā cena. Mēs turamies pie augstiem standartiem un līdz ar to sliktāk spējam konkurēt cenu tirgū. Uh, Mēs rūpējamies par saviem patērētājiem un nevajadzētu brīnīties par to, ka mēs to pašu sagaidam arī no tiem, kas uh, piedāvā savu produkciju uh, importam Eiropas Savienībai. Lauksaimniecības produktu tirzniecība šobrīd notiek uz mūsu lauksaimnieku rēķina. Paldies, runātājs tika pārtraukts. Jūsu runāšanas laiks ir beidzies. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji kolēģi un kolēģi mēs uh, esam drusku tādi neapmierināti, jo Eiropas Savienība, ja nav tikai lielākais importētājs, pārtiks produktu importētājs, bet arī lielākais eksportētājs. Tas nozīmē, ka mēs īstenībā gūstam arī ļoti lielu labumu no globalizētā pasaules tirgus. Piekrīt kolēģiem, kā Eiropas komisija ir izdarījusi kļūdu, kad eh, tika definēts eh, mandāts un eh, pasaules tirnēcības organizācijas sarunās netika izvirsies tādas pašas prasības, kas attiecas mūsu tirnēcības partneriem, uh, un Eiropas Savienības lauksaimniekiem ir jāievēro pilnīgi citas normas. Šis mandāts tika nepareizi noformulēts, un ja vienreiz šī kļūda ir izdarīta, to vajadzētu izlabot, šo mandātu vajadzētu mainīt, vajadzētu tādas pašas prasības prasīt arī no mūsu partneriem. Paldies, Tabaģi kungam. Līdz ar to mēs eh, beidzam šīs debates. Eh, Veslūnas kundze gan vēl ir pietiekusies un saņems vārdu. Jā, paldies. Starptautiskā tirzniecība, protams, ir ļoti svarīga, lai pasauli attīstītos, un eh, tā ir ļoti cieši saistīta arī ar mūsu lauksaimniecību. Bet eh, ļoti svarīgi arī tas, eh, kāda notikuma pat labi man risinās Eģiptē, Tunisijā un arī Libijā. Svarīgi ir arī tas, kā mums šīm uh, valstīm ir jāpalīdz atvērt to tirgus, lai viņiem šiem iedzīvotājiem rastos eh, nākotni pašiem savās valstīs. Eiropas Savienības tirniecības politika ir jāpielāgo šo valstu iedzīvotāju vajadzībām, lai šīm valstīm nebūtu nepieciešams uh, sūtīt uh, savus iedzīvotājus bēgļu gaitās. raugoties no manas valsts viedokļa, šeit eh, tiek ļoti maz aizsardzības līmenis izveidots. Jā, paldies Veselins kundzei. Tagad esam pabeiguši šo darbu kārtības punktu, un eh, mums vēl ir palicis eh, uzklausīt komisāris atbildi. Lūdzu, Tamanaki kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija apsveic šo ziņojumu, un mēs pateicamies referentam papastāmkus kungām, kā arī abu iesaistīto komiteju deputātiem par uh, viņu ieguldītajām pūlēm šī jautājuma risināšanā, kas attiecās uz komisijas eh, prioritātēm. Uh, par tām ir runāts jau vairākos mūsu paziņojumos. Tomēr man jāatzīst, ka tirzniecības liberalizācija ir izvirzījusi milzīgus uh, izaicinājumus gan Eiropas lauksaimniecībai, gan arī komisijai. Bet, kā jau parlaments ir norādījis, pastāv iespējas, uh, ko mēs varam izmantot dažādās starptautiskajās uh, sarunās un nolīgumos. Mums vajadzētu raudzīties uz uh, tiem ieguvumiem, ko mēs uh, varētu baudīt atverot tirdzniecību ar dažādām valstīm. Bez tam ir svarīgi saglabāt konsekvenci sarunās, kurās esam iesaistījušies, vai tas būtu Dohas sarunu rauns, uh, Uh, kur mēs runājam ar vairākiem Āzijas un Āfrikas partneriem, kā arī sarunās ar Mekozoru valstīm. Tādēļ būtu nevietā vienkārši apgalvot, ka tirgus liberalizācija ir novedusi tikai un vienīgi pie zaudējumiem. Tirdzniecības nolīgumi dod arī jaunas iespējas, kas eh, izriet no mūsu partneru saistībām, un to apstiprina konkrēti fakti. Provizoriskie skaitļi par 2010. gadu liecina, ka Eiropas Savienība ir lauksaimniecības pārtiks produktu neto eksportētājs ar eh, vairāk nekā 90 miljārdu eiro vērtību un tirzniecības pārpalikumu vairāk nekā 6 miljārdi eiro. Šo tendenci var eh, izskaidrot ar to, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības pārtiks produktu stra eh, nozars eh, stratēģisko fokusu uz augstas kvalitātes pārtiks produktiem, pēc kuriem aug pieprasījums. Ņemot vērā uh, Eiropas Savienības augsto kvalitāti un uh, lausnesīs produktu daudzveidību mēs varam izmantot šīs priekšrocības. Un šajā kontekstā konsekventas KLP reformas pēdējās dekādēs ir ļāvušas uzlabot lauksaimniecības nozars konkurēt spēju, kā arī lauksaimnieki ir um, bijuši spiesti pielāgoties esošajām tirgus uh, situācijām. Ja Eiropas Savienība grib nodrošināt savus lauksaimniecības jomas ilgtspēju līdzsvarotā veidā, mums ir jārespektē arī 27 valstu daudzveidību un dažādību. Tāpat arī jāatcerās, ka šādas sensitīvas nozares uh, nevar izturēt ekstensīvu papildus produktu importu. Vedot eh, sarunas par daudzpusējiem vai divpusējiem tirzniecības nolīgumiem, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp mūsu interesēm lauksaimniecībā, kā arī starp lauksaimniecību un citām, citiem jautājumiem mūsu tirzniecības sarunās. Komisija to apzinās, un mēs turpināsim tiekties uz šī mērķa sasniegšanu ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Tātad es gribētu, lai jūs palīdzētu mums atrodot šo pareizo līdzsvaru. Paldies! Senora. Paldies, komisāras kundze. Līdz ar to šīs debatas ir beigušās un balsojums arī notiks rītdien pulksten 12. Balsojums būs par referenta rezolūcijas projektu. Referents papastamkos kungs. Nākamais darba kārtības punkts.